tagad pārējām pie balsojumu skaidrojumiem un sākām ar Danžana ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu. Vārds Hanan kungam. Viena minūte. Hanan kungs. Hanan kungs. Daniels Hanans. Paldies. Jūsu rīcībā viena minūte. Paldies priekšsādātāja vietniece, un cik dīvaina doma, ka mums ir pienākums īstenot kopīgu ārpolitiku, ka mums atsevišķi nav nekādas ietekmes pasaulē. Uh, Ņemsim par piemēru Norvēģiju, kas nav Eiropas Savienības dalību valstās, iedzīvotāji pie, skaits ir 5 miljoni un tā aktīvi darbojas visos kontinentos un arhipelāgos un piedalīsies uh, miera līgumā noslēgšanā starp uh, Sudānu un Dienvidu Sudānu, aktīvi darbojasies Šrilankas uh, situācijas risināšanā un tā ir ietekme uz pasaulē notiekošo. Karalistē ir 63 miljoni iedzīvotāju, tā ir spēcīga e, kara flote, e, bagāta vēsture, un mēs esam pasaules piektā lielākā ekonomika, ceturtā militārā lielvara pasaulē, un mēs it kā nevarētu paši īstenot savu ārpolitiku. Tagad vārds Gilas kundzei. Paldies priekšsēdētāji, atturējos balsojumā par šo ziņojumu. Es piekrītu, ka mums ir jādomā, kā stiprināt sadarbību, lai padarītu efektīvāku drošības un aizsardzības politiku. Es uh, uzskatu, ka apvienotai karalistei ir jāpiedalās šajā politikā bet ja tas notiek ārpus NATO ietvariem, kad tiek uh, dublēti pasākumi, man ir grūti atbalstīt šādu pieeju. Tas nozīmē, ka mēs vairāk naudas izniekosim un mm, mm samazināsim mūsu ietekmi pasaulē. Un ir daudzi būtiski jautājumi, kas ir jārisina, kad jūnijā tiks apspriesta uh, KDAP jūnijā. Mums jādomā par to, kur varētu sniegt pievienoto vērtību, labāk izmantot mūsu rīcībā esošos resursus. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad vārds Polčaka kungam. Priekšsēdētāji. Ašībā no citiem Es uzskatu, ka kāda pie kopēja ārpar, ār un drošības politika, un tāpat arī kopējā drošības un aizsardzības politika būtu jāveido kopīgi visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tā vajadzētu būt vienai vienotai politikai, jo es uzskatu, ka tādā veidā mēs, kā pasaules daļa, būtu daudz spēcīgāka, un tas piedāvātu spēcīgas pozīcijas visām dalību valstīm. Pretēji dažiem maniem kolēģiem es uzskatu, ka šāda kopēja politika piedāvā Eiropas Savienībai krietni liels iespējas, eh, nu, daudz vairāk ietekmēt globalizēto pasauli. Un vēl viena lieta, ko gribēju pieminēt saistībā ar aizsardzības politiku, it īpaši tad, kad runājam par šo pārklāšanos ar NATO spēkiem, tad jāsaka, lūko, es neuzskatu, ka NATO traucē mūsu ES kopējā politika. Nē, Šie jautājumi, kas norisinās Ukrainā, ļoti labi parāda, ka mums ir vajadzīga skaidra risinājuma arī šajomā. Paldies! Paldies. Jautājums priekšstādātāji nav par to, vai Eiropas Savienībai ir vairāk, lielāks ieguldījums jāsniedz uh, šajos jautājumos pasaulē, bet jā, mums ir pienākums to darīt. Un, uh, jautājums, vai ap Eiropas Savienības situācija ir kļuvusi uh, stabilāk vai nestabilāk. Situācija ir kļuvusi nestabilāk, un tas nozīmē, ka ir nepieciešama kopējā drošības un aizsardzības politika. Es balsoju par šo uh, ziņojumu, un tagad es vēlos, lai konsultācijās ar komisiju un padomi uh, tiktu rāsti risinājumi, lai nebūtu dubultošanās struktūrās un lai mēs īstenotu un veidotu kopīgu drošības aizsardzības politiku starp uh, padomi un parlamentu. Tagad vārds Lofkungam. Paldies, priekšsādātāji. Gan drīz pirms gada biju šajā pašā telpā pirmo reizi kā jaunais deputāts, un kad dzirdēju, ka deputāti pieprasa sankcijas pret Krieviju, un atsevišķi deputāti pat deklarēja, ka vajadzētu uzsākt karu no Eiropas Savienības puses pret Krieviju, man teica, nē, nav ko uztraukties. Tā jau nav, ka Eiropa kaut ko tādu vēlas, mums nav ne armijas, ne šādu vēlmi, bet tagad šīs politikas aizsargā kopējās aizsardzības un drošības politikas aizsargā, tā viņš šķiet, ka šis parlaments nobalsoja par to, ka tiek finansēta Eiropas Savienības armija, tiek finans, tiks finansēta militārā pētniecība, tika nobalsots arī par nodokļu motivējošiem pasākumiem uzņēmiem, kas piedāvā finansējumu un atbalstu Eiropas Savienības aizsardzībai, tāpat arī tika nobalsots par ES kapacitāti un spēju uzsākt uzsākt um, nogalināšanu ar bezpilotu lidmašīnām. Es domāju, ka ar šo balsojumu esam noveduši Eiropas Savienību ļoti tumšos laikos. Tāpēc balsoju pret šo ziņojumu, jo es neuzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu piešķirt pilnvars īstenot kāru pret citām valstīm. Paldies, saka priekšādātāji, pārējiem pie nākamā ziņojuma, un tas ir Kukana un Taranda ziņojums par kopējās droš, eh, drošības nesardzības politikas finansējumu. Vispirms dod vārdu Gīles kundzei, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Es pilnībā piekrītu, ka ir pamatīgi jāpārdomā kopējā drošības un aizsardzības politika, tīpaši tad, kad runājam par resursu pārvaldību. Ļoti daudz, ko tur var uzlabot, uzlabojot efektivitāti, rentabilitāti eh, šīs politikas misijām, un varam izpētīt, kā dalība valstis var apkopot resursus, eh, kapacitāti un aktīvus. Tā, un tas savukārt ļautu mums daudz plašāk un efektīvāk, elastīgāk nosūtīt tās eh, kopējās drošības ārpolitikas, eh, kopējās drošības un aizsardzības politikas misijas, ko grasamies nosūtīt. Labāka resursu pārvaldība ir ļoti svarīga, bet tas nozīmē, ka mums jāpēta arī tas, kā mēs varam papildināt to, to darbību, kas tiek īstenot citur, kā piemēram NATO ietvaros. Nedrīkstam šeit kaut kādu pārklāšanos radīt. Un es nedomāju, ka Eiropas Savienība vajadzētu nodokļu veicinošu, veicinošus nodokļu pasākumus aizsardzības jomā. Domāju, ka pietiek ar pastiprinātu sadarbību kā instrumentu. Nav vajadzīgi papildus nodokļu mēru un pasākumi. Paldies, runātāja tiek pārtraukta. Tālāk došu vārdu Kelī kungam uz vienu minūtu, lūdzu. Lielas paldies! Priekšādātāji! Pirmām kārtām gribu teikt, loko. Pirms pieciem gadiem īpaši daudz par drošību un aizsardzību mēs vis nerunājām. Bet tagad pēdējo notikumu laikā gaitā notikumu, notikumu Ukrainā un Krievijas iesaistīšanās šeit konfliktā e, ir likušas dalību valstīm domas mainīt, un šobrīd mēs atkal par šo jautājumu runājam tieši šeit Eiropas Savienībā. Un tāpēc jāsaka ļoti priecājos, ka varēja tieši tāpat kā mana grupa balsot par e, visam šīm domām, izņemot par trešā panta otro punktu nevarēja balsot. Tur mēs atturējāmies. Un tas tāpēc, ka tur pilnīgi noteikti runāts par tādu militārismu. Eh, bet īrija ir neitrāla valsts, un mēs tāpēc gribētu šo neitrāli saglabāt visos aspektos. Paldies priekšādātāji. Godātie kolēģi! ja manā sarakstā ir ļaudis, kurus es neredzu eh, šeit zālē, tad es viņas vārdus nemaz nenosaukšu. Pāriem pie nākamā ziņojuma. Manas Gomešas ziņojums par drošības un aizsardzības kapacitāti Eiropā. Dod vārdu Gīles kundzei. Priekšādātāji, paldies. Es at turējos balsojot par šo ziņojumu, ņemot vērā, ka man ir zināmas bažas par to, cik efektīvi ir mērumi pasākumi, kas tiek ierosināti šai ziņojumā attiecībā uz Eiropas kopējo drošības un aizsardzības politiku. Tas ir līdzīgi kā tie mēri, un manas bažas ir tādas pašas, kā es jau paudu attiecībā uz otru ziņojumu, bet gribu tikai uzsvērt, ka jāsaka, šeit ir virkne tādu ļoti izšķirīgu jautājumu, kas būtu uzmanīgi jāskata ES valstu un valdību vadītāju samitā, kad, tiksies, kad viņi tiksies un runās par aizsardzības jautājumu. Nu, piemēram, kiber drošības jomu, jo šobrīd tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu mūsu pašu fizisko drošību. Un tomēr šī joma tiek uzskatīta par tādu, tādu attālinātu nākotnes draudu, nevis šodienas aktualitāti. Mēs faktiski jau ļoti atpatiekam no visas tehnoloģiskās attīstības un kibertelpā ir jāaizsargā arī mūsu un mūsu pilsoņu intereses visā pasaulē. Un tāpat laikā ASV gadu no gada identificē ar vien jaunus kiberuzbrukums kā viens no nopietnākajiem nacionālās drošības apdraudējumiem jautājumiem, bet Eiropas Savienība par to vispār pat, pat kā nedomā. Paldies, nākamais runātājs ir Jurek kungs, saka priekšādātāja, lūdzu. Priekšādātāja, paldies. Ja vēlamies rūpēties par kopējo drošību, tad, protams, ir lietas, ko varam darīt tikai kopīgiem spēkiem un tādos gadījumos mums jārīkojas vienbā, vienprātīgi NATO ietvaros. Tur taču ir iestājušās lielākā daļa ES dalību valstu. Par kādu kopēju politiku mēs varam runāt šeit Eiropas mērogā, ja septiņus gadus pēc Krievijas agresijas Grūzijā mūsu Grūzijas draugi joprojām ir ārpus NATO alianses. Un šo septiņu gadu laikā Mēs neesam spējuši izteikties ar vienotu balsi un atbalstīt viņu iestāšanos NATO. Kopējas kompetences un kopējas iestādes ir jāveido tad, ja vēlamies iznot kopēju politiku, lai spēcinātu kopējo politiku, bet nevis, lai radītu, ne, ne, bet nedrīkstam radīt kaut kādu tādu politiku, kas tikai izskatās pēc tādas kopējas politikas, bet īstenībā faktiski skādē visa veida iniciatīvām no konkrētu dalībvalstu puses. Paldies, kolēģi! Par nākamo ziņojumu būtu bijis jāskaidro balstā attiecībā uz Turciju, bet tā kā balsojums par Turcijas ziņojumu tika pārcelts uz vēlā, tad faktiski mēs neuzklausījām nosūtīsim, protams, balsu skaidrojums par šo ziņojumu. Kolēģi, liels paldies! Līdz ar to balsu skaidrojumi ir noslēgušies. Šīs sanāksmes protokols tiks iesniegts parlamentam apstiprināšanā nākamās sanāksmes sākumā. Un, ja jums nav nekādu iebildumu, tad, protams, re pieņemtās rezolācijas nodošu tālāk attiecīgajiem identificētājiem.